tālāk sadarbību ar parlamentu un īpaši arī ar jūsu attiecīgo komiteju šajā sarežģītā jautājumā. Paldies! Paldies jums, komisār! Godātais komisijas priekšsēdētāja vietnieks Šefkovičs kungs, dāmas un kungi, esam beiguši debats, balsošana rītdien, pulksten 12. Un visiem patīkam vakar, labu nakti!